priekšsēdētāja konference 138.134. pantu mainīt 26. Eh, janvārī plenāru sēdi paredzēt 9. Eh, Briselē. Šīs darba kārtības sanāksmē būs paziņojumi, priekšsēdētāja paziņojumi, komisijas paziņojumi par jauno komisiju un par komisijas eh, vēlēšanām. Saskaņā ar darba kārtību tagad būs debati par sešiem rezolūcijas projektiem par Ugandu, Tur ir runa pret homoseksuāliem.